Ziņojums par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību, cīņu pret krāpšanu. Vispirms došu vārdu referentam Prinska kungam uz četrām minūtēm. Благодаря ви, госпожо председател. Тук съм. Paldies, priekšādātāji. Priekšādātāji. Cienījumā Eiropas eh, komisijas eh, vicepriekšādātājs kundze ir eh, jāatceras, ka katra dalībvalsts sniedz ieguldījumu, proporcionālu ieguldījumu Eiropas Savienības budžetā un ir pienākums aizsargāt Eiropas Savienības finanšu intereses. Ziņojums par Eiropas finansiālo interesu aizsardzību tika pieņemts vienprātīgi. Un šeit parādījās kāda vispiemērotākā pieeja, lai aizsargātu Eiropas Savienības budžetu. Šeit tika uzsvērts, kā ir jābūt piemērotām sankcijām un normām. Problēma ir, ka ir dažādi veidi korupcijā, kriminālo noziedzīgiem pārkāpumiem. Neatbilstība normām vai arī regulējums ir pārāk eh, kompleks. Līdz ar to sankcijām ir jābūt kombinētām kopā ar aktīvu atbalstu no dalību valstu puses, lai būtu iespēja cīnīties pret krāpniecību, lai ierobežotu šo pārkāpumu skaitu. 2013. gada ziņojums bija par 2,14 miljārdiem finansiāliem pārkāpumiem. Un uh, 309 miljoni 380 miljoni veidē 1,8% no visiem iekasētajiem resursiem. Un uh, visi šie maksājumi, kas ir uh, tikuši veikti kohēzijas politikā, uh, komisija tiek aicināta šeit uh, plānot atbilstoši pasākumus. Un šai formulai jābūt uh, vispārīgai tajā jābūt iekļautiem pamata elementiem un ir jābūt ir tādiem instrumentiem, kas sniegtu iespēju novērst finanšu pārkāpumus. Tas šeit par pamatu ir ņemams 325. pāns Eiropas Savienības līkumā, lai aizstāvētu Eiropas Savienības finanšu intereses. Ir būtiski, lai dalība valstis ziņotu komisijai par pārkāpumiem Tikai pamatoties uz šādu informāciju varēs noteikt problēmas un eh, strādāt pie risinājumiem, lai novērstu līdzīgus pārkāpumus nākotnē. Informācija par eh, krāpnieciskiem pārkāpumiem ir jāizmanto nevis lai kauninātu dalību valstis, bet lai iedrošinātu dalību valstis, eh, lai tās cienītos pret krāpniecību, lai sankcionētu pārkāpumus lai novērstu trūkumus kontrolas sistēmās. Noteiktas valstis uh, šeit saskaras ar sarežģījumiem un uh, Eiropas Savienības iestādes un cits dalība valstis ir jāaicina sniegt uh, palīdzību un atbalstu, rīkot apmācības pasākumus, treniņus un saistībā atbilstoši prasībām par finanšu menedžmentu ir jāveido atbildīga pieeja, kas pārstāvētu Eiropas Savienības pilsoņu intereses. Es esmu strādājis pie šī ziņojuma un tāpat kā mani kolēģi, manas kolēģis eh, arī no sociālas un demokrāta sekretariāta un arī kolēģi no budžeta komitejas sekretariāta. Gribētu teikt paldies šiem kolēģiem par uh, lielo atbalstu šajā procesā. Paldies tagad vārds, komis vārds komisārai Georgievs kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Uh, cienījamies Prīnska kungs. Paldies par uh, šo ziņojumu. Aicinājums eh, parlamentam un komisijai cīnīties pret krāpniecību ir izšķirīgi nozīmīgs, lai mēs atgūtu pilsoņu uzticēšanos mūsu darbam. Es esmu iepazinusies ar šo ziņojumu un es priecājos, ka uh, Attiecībā uz vairākām rekomendācijām, ar kurām jūs nākat klajā, mēs jau sasniedzam pozitīvus rezultātus. Vēlos dažus no šiem aspektiem uzsvērt. Vispirms, kas attiecas uz ziņošanu par pārkāpumiem. Mēs piekrītam jūsu secinājumam, ka mums ir eh, skaidri jānošķir krāpniecība eh, no kļūdas. Nulles tolerants attiecībā uz krāpniecību eh, te nevar būt nekādu jautājumu, bet kas attiecas uz kļūdām, tad mēs varam uh, pastiprināt preventīvus pasākumus, uh, tāpat arī vienkāršot procedūru un harmonizēt to visu attiecībā uz visām izdevumu kategorijām. Un tas ir darbs, kuru mēs jau uzsākam jaunā komisāru darba grupā, uh, kas strādā pie lielo izdevumu jautājumiem. Kas attiec uz kohēzijas politiku, Mēs arī te piekrītam tam, ko jūs uzsverat, ka ir nepieciešams pastiprināt preventīvus pasākums un tāpat arī jāizvērtē sasniegtais vidusposma pārskatā. Mums ir jāizvērtē tas, vai jaunā likumdošana tik tiešām mums ļauj novērst uh, pārkāpumu uh, gadījumus. Mēs ļoti rūpīgi esam iepazinušies ar eh, ziņojumiem par publisko iepirkumu. Mēs atzīstam, ka tā joprojām ir diezgan jūtīga tēma un pakļauta eh, krāpniecības riskam un korupcijas riskam. Tāpēc mēs priecājamies par to atbalstu, eh, kur jūs sniedzat jaunai publiskā iepirkuma direktīvai. Tā ir iespēja dalībvalstīm valstīm uzlabot uh, savu darbību, un tā ir arī iespēja mums, Eiropas Savienības institūcijās, um, ieviest nepieciešamās izmaiņas finanšu noregulējumā, par kur šobrīd uh, notiek sarunas. Es ceru, ka mums izdosies uh, pavisam drīz noslēgt šīs sarunas. Mēs apzināmies, ka uh, pret pret uh, korupcijas pasākumu no mūsu institūcijas puses ir ārkārtīgi nozīmīgi, tāpēc mēs to iekļausim arī um, ietekmes izvērtējumam, un mēs, mēs noteikti iekla, iekļausim to arī otrajā uh, ES antikorupcijas ziņojumā 2016. Uh, gadā, kas attiecas uz Olaf. Tad es to esmu teikusi vairāk kārt, ka Olaf ir ļoti svarīgs. Uh, posms mūsu eh, pretkorupcijas eh, pasākumu kopumā. Mēs strādājam pie tā, lai panāktu pienācīgu eh, sadarbību ar OLAF uzraudzības padomi. Mēs cenšamies nodrošināt, lai mums būtu uh, pienācīga vide e, šīs uzraudzības komitejas darbam. Olaf ir e, bijis ļoti atvērts arī jautājumā par statistikas instrumentiem un analīzes rezultātiem, tātad analīzes, kas tiek īstenota Mēs arī raugāmies uz to, kā mēs varētu turpmāk nostiprināt uzraudzības padomes neatkarību, nodrošinot pienācīgus cilvēku resursus un tāpat arī budžeta līdzekļus. Mēs nāksim klajā pavisam drīz ar jauniem priekšlikumiem arī šajā jomā. Mēs priecājamies arī par tiem punktiem, kas ir ziņojumā par PIF direktīvu un arī um, par šo Eiropas prokuratūru. Uh, Mēs piekrītam jūsu pieejam, mēs vēlamies, lai Eiropas prokuratūra būtu uh, spējīga sniegt pievienoto vērtību, aizsargājot Eiropas Savienības uh, finansiālās intereses. Mēs vēlamies būt ambiciozi un mēs vēlamies tādu institūciju ietvaru, kas mums ļauj sasniegt ievērojumu labāku rezultātu mūsu ciņā pret korupciju un krāpniecību. Paldies! Paldies komisārai un tagad. Uh, reģionālās attīstības komitejas vārdā. Vārds Arimāna kungam uz divām minūtēm. Siegieta, frau prezident. Godamā priekšsēdus kundze, godamie kolēģi, komisārs kundze. Uh, budžeta taupības apstākļos, bet ne tikai tad mums ir jāgādā par to, lai ar Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļiem mēs rīkotos atbildīgi. Katrs cents, kas ir mūsu rīcībā, ir jāizmanto liederīgi. Man un manai politiskajai grupai tas ļoti svarīgi. Ziņas par izšķērdību un viegli prātīgi tērētiem nodokļu maksātāju līdzekļiem kaitē Eiropas Savienības reputācijai un politikas reputācijai kā tādai. Šo pakalpojumu mēs Eiropas Savienības un demokrātijas ienaidniekiem nedrīkstam izdarīt. Tādēļ ir jābūt pilnīgai atklātībai. Tas ir svarīgi arī manā uh, specialitātes jomā kohezijas politikā. Tā skaitā arī EFRE interregu vai e SF jomā. Uh, jo tā ir politikas joma, kur ir visvairāk um, pārkāpumu. Uh, eh, 2013. gadā 321 krāpšanas gadījumu konstatējām, tas nozīmē 100 56 miljonu eiro, e, nekrāpšanas gadījumā pač 4272 gadījumu, tas atbilst 1,2 miljārdiem eiro, 1,356 miljārdu eiro par daudz kopumā. E, Eiropas e, fondi dalībvalstīs ir jātērē efektīvāk. Krāpšanas gadījumi visās dalībvalstīs ir jāatklāj, ir jābūt arī vienādiem kritērijiem krāpšanas konstatēšanai. Ir pārāk sarežģītas procedūras, administratīvie noteikumi ir jāvienkāršo. Īsta krāpšana tomēr jau preventīvi ar e, efektīvu e, pretkrāpšanas stratēģiju dalībvalstās ir jānovērš mm, viena svarīga šāda strateģija sastāvdaļa ir e, ārējais kontrols un arī revizijas palātas kontrols. Arī um, Konkursos bieži notiek eh, pārkāpumi, eh, tādēļ konkursu noteikumi ir pārstrādāti un eh, nacionāla likumdošanā šīs izmaiņas ir iespējami drīzāk jātransponē. Mēs nedrīkstam ļaut noziedzīgām struktūrām izplatīties, tādēļ saku vēlreiz, katram centam ir jātiek tērētam saprātīgi, tas uh, ir mūsu pienākums pret uh, ES nodokļu maksātājiem. Paldies par uzmanību. Zilās kartītes jautājumu neizmantosim vispārējām debatēm politisko grupu vārdā. Eh, to tagad nevaram atļauties. Tagad došu vārdu Makovejas kundzei divas minūtes. Ziņojumā par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību bez uzdevām svarīgi jautājumi par saistības starp Eiropas Savienības finanšu interesēm un katra Eiropas Savienības pilsoņu naudu. Katrs Vācijas, Rumānijas vai cits dalībvalsts pilsonis uh, uz viņu katru tas attiecas. Mums ir jāsargā savu nodokļu maksātāju līdzekļi. jo viņi ir iemaksājuši šo ES budžeta naudu, no kā Eiropas fondi barojās. Tātad eh, runa ir ne tikai eh, par Eiropas saimnības finanšu interesēm, bet par katra pilsoņa interesēm, finanšu interesēm. Un, ja šīs intereses tiks dalību valstīs, dažās dalību valstīs labi aizsargāts, citās nē, E, tad e, no tā zaudētāji būs visi. E, ja dažās dalībvalstīs vairāk tiek zakts, tad tas rada problēmas visiem. Mums jākoncentrējas uz efektīvu cīņu pret krāpšanām, un pateicos komisārai Georgievai par viņas centieniem. ir jāatšķir starp pārkāpumiem un atklātām krāpšanām. Nu dien. Jo ir kļūdas, ko var pielaist administrācijā, bet ir arī mētiecīgas kriminālas krāpšanas. Un ziņojām par Eiropas um, ģenerāla advokātu ģenerāla advokāta ziņojumā uh, arī paust cerība, ka uh, uh, ir šī cīņa pret eh, noziedzību jāuzlabo, kas kaitē nodokļu maksātāju interesēm. Šie līdzekļi jāatgūst ES eh, budžeta interesēs. Paldies, Makovējas kundze. Tagad politisko grupu pārstāvja Greslas kundze no EPP grupas. Priekšsēdus kundze komisāri, dargie kolēģi, es labprāt piebalsot šim pateicības balsu korim, uh, Olafam un uh, Tomēr man ir bažas par statistikas datiem. Šīs bažas mums jākliedē kopīgi. Mums ir, acīm redzot, problēmas ar Olafa datu neprecizitātēm e, par e, gadījumu skaitu, e, un šīs neskaidrības varētu saukt arī par manipulācijām. Es domāju, ka Olafa uzraudzības e, padomi ir svarīgi ziņojumi šajā sakarā sastādīs, bet komisijai būtu nopietni beidzot jātiec pret šo ziņojumu un jāizdara attiecīgie secinājumi. Mums ir nepieciešama funkcionējoša cīņa pret krāpšanu, bet e, ja ar statistikas manipulācijām e, mūsu skats uz realitāti tiek miglots, tas nav pieļojami Un uh, ir notikusi izmeklētāja konferences ģenerāla direktora um, eh, dzimtajā vietā, 50 tūkstoši it kā maksāja šī konferences, bet jūs nosaucāt īsto eh, šī pasākuma izcenojam, proti 136 tūkstoši eiro neticam e, patiesības tāda pakāpeniska atklāšana. E, tādēļ es ļoti priecājos par Georgievas kundzes pūlēm un es novēlu nu, jums izturību šo pūļu turpināšanā. Paldies, nākamā runātāja Ajala Sendere, divas ar pus minūtes. Paldies, es gribētu sākumā sacīt, ka esmu pagodināta un ar prieku varu referentu apsveikt eh, ar šo ziņojumu, kas ir ļoti kvalitatīvs un eh, adekvāti izgaismo eh, gan ēnas puses, gan arī gaišākās puses šajā igad ziņojumā. 2013. gads ir pēdējais pagaišā daudzgad finanšu plāna gads, un Līdz ar to, zinām, eh, summu pieaugumu salīdzinot ar 2012. gadu ir neizbēgami. Tātad eh, to nedrīkstam atstāt bez ievērības. Nu jā, tomēr arī tas ir šīs realitātes aizmiglošanas eh, taktikas viens, viena tāda iezīme, ka mēs šos budžets tikai ikgadējā tvērienā skatam. Gadiem ilgi jau mēs uz tēriņiem koncentrējamies un tikai uz tiem, bet eh, komisijā esam beidzot eh, pamazām iedibinājuši labāku kultūru, varbūt dalībvalstīs mazāk, eh, bet esam ignorējuši, kāda tad ir ieņēmumu aina, un arī to mēs nedrīkstētu ignorēt. E, jo arī ieņēma pusē ir e, pamats bažām 2013. gadā. Muitas regula nav izrādījusies pietiekami efektīva. Ir nepieciešama uzlabojumi cigarešu kontrabanda, ir 10 miljārdu apgrozījumu, nu, e, salīdziniet to ar Junkera plānu līdzekļiem un tātad šiem tēriņiem, kas uh, tiek zaudēti uh, cigarešu kontrabandas rezultātā. Uh, e, Jēglas kundze pēla Olafu, bet es domāju, ka Olafs ir arī guvis panākums 68 miljārdu un vairāk nekā 100 kg kokaina, tūkstošiem litru dīzeļdegvielas. Viņi ir konfiscējuši, es domāju, ka Olafs būtu tomēr arī jāuzslavē. Un tad EMCS sistēma uh, apgrozījuma nodokļu preču kontrols uzlabošanai. Mēs ceram, ka tas dos rezultāts. Un tad arī uh, nekrāpšanas gadījumi, eh, neprecizitātes, kas ir vislielākā summa, arī šeit būtu uh, um, jāraugās, kā uzlabot situāciju. Noteikumi pārāk sarežģīti. No 2014 līdz 2020 gadam šajā daudzgad uh, finanšu plānā es ceru ar uh, noteikumu vienkāršošanu šo problēmu būsim atrisinājuši vismaz daļai. Uh, Černieckis divas minūtes. Priekšsēdētāji. Komisārs Kons, dāmas un kungi. Eiropas nodokļu maksātāju galvenokārt maksa, eh, interesēs par jautājumu, kas eh, notiek ar eh, samaksāto nodokļu naudu. Ja es šeit dzirdu par diviem miljārdiem eiro. kas ir izdoti neatbilstoši noteikumiem, tad, protams, tā ir tāda situācija, kas var izrasīt ļoti spēcīgas emocijas, un mums to ir jārēķinās. Uh, Un es arī priecājos par to, ka runa šeit ir pārkāpēm, bet ne par apzinātu krāpniecību. Un šādi gadiem ir pieauguši par 60%. Un eh, tas mums, mūsu vēlētājiem, nodokļu maksātājiem ir jāpaskaidro, jo Viņi vienkārši zina to, kā ir notikuši pārkāpumi. Es varu piekrist iepriekšējiem runātājiem par to, ka šeit ir jāiesaist tieši Olaf un ir jāatbalsta centieni, kas atbalsta Olaf, un es gribētu norādīt uz to, ko dara budžeta kontrols komiteja. Un kas attiec uz Olafu un darba dalībvalstīs, tas ir ļoti būtisks un nepieciešams. Bet runa ir arī par politisko gribu, kas ir atsevišķās dalībvalstīs cīnīties pret korupciju. Un situācija šeit ir eh, ļoti atšķirīga. Es domāju, ka mums vajadzētu vērsties ne tikai pie Eiropas komisijas, bet arī pie mūsu dalībvalstīm, pie dalībvalstu valdībām, kas strādā lai novērstu korupciju vai nu uz papīra, vai arī reālā ciņā, bet uh, tas ir atšķirīgi dažādās valstīs. Zilās kartietes jautājums Černieska kungam. Černieska kungs, vai jūs atbildētu uz zilās kartietes jautājumus 30 sekundes eh, jautājumam? Čaņets kungs pieminēja, ka 2 miljārdi eiro e, zaudē Eiropas Savienība šādā veidā, bet acīm redzot bija runa par korupciju, bet es gribētu jautāt, vai viņš un viņa politiskā kustība piekrītam, ka Eiropas Savienības e, galvenais uh, advokāts, e, galvenais e, prokurors būtu vajadzīgs, kas tieši varētu iejaukties šādos gadījumos e, dalību valstīs arī dzen. Černieska kungs. Liels paldies kolēģim par jautājumu. Nē, esmu īsti pārliecināts, man godīgi jāsaka, vai vēl kāda institūcija ir ar kompetencēm iespējams, ka Olaf nav nu, tas sakarši tā, kāds mērķis ir izvirzīts. Esmu diezgāk skeptiski noskaņots pret vēl kādas institūcijas iedibināšanu. Domāju, ka mums vajadzētu izmantot tos instrumentus, kas jau eksistē. Nākamais runātājs ir Tārerkungs. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamās kolēģis un kolēģi. Vispirms gribētu teikt paldies komisārē Gorgievas kundzei par viņas eh, darbību, lai nodrošinātu izdevumu labāku vadību Eiropas Savienībā. Mēs esam vienotāši domās. Es arī esmu strādājis pie ziņojuma šeit Eiropas parlamentā par budžeta īstenošanu, un uh, mums ir uh, jāapzinās, ka Eiropas Savienības pilsoņi sagaida, ka Eiropas Savienības līdzekļi tiktu labi iztērēti, un šeit ir jāraugās nākotnē. Mēs kā ādas politiskā grupa darījām visu, lai aicinātu komisiju izmantot instrumentus, lai īstenotu labojumus, lai piespies dalību valstis, ja tas konstatē, ka ir kļūdas, lai tās tiktu arī izlabotas 80% no Eiropas Savienības budžeta ir dalītā kompetencija, to pārvalda arī dalība valstis, un uh, labojumi ir uh, novaduši pie tā, kā dalība valstis vairāk raugās uz to, kā novērst pārkāpumus un kļūdu. Līmenis ir samazinājies, bet vienlaikus ir arī apzināta krāpniecība. Ne jau katra kļūda ir radusies uh, apzināta skrāpniecības dēļ, bet vienlaikus ir arī uh, krāpniecība nodomu, un tā, tā ir jāsako. Olaf iestāda ziņā pret krāpniecību ir ļoti būtiska, bet to arī tiesiskai valstī ir jāpārauk, tādēļ arī šai uzraudzības komitē ir jābūt uh, spēcīgai. Mums ir vajadzīga arī Eiropas uh, prokurors, bet šeit ir jāievēro arī tiesiskas valsts pamatprincipi. Šeit gribētu pieskarties arī nodokļu krāpniecības jautājums. Jau vairāk nekā viens miljārds eiro gadā uh, nenonāk valsts budžetā tādēļ, ka ir nodokļu krāpniecība, tad kaut kas ir jādara. Tādēļ mēs kā uh, liberālā frakcija pieprasījām arī Lukslīgas uh, gadījumā iedibināt uh, komiteju, kas uh, izsako šos notikumus, un, uh, jo pilsoņi mums gaida, ka šeit notiek rīcība Eiropas Savienības līmenī. Jums ir uh, zilās kārtības jautājums. Vai jūs pieņemsiet jautājumu? Eteriča kungs. Paldies. Es pilnībā piekrītu, ka uh, nodokļu maksātāja nauda ir uh, tiešām vērtīga, mums ir jāraugās, lai šī nauda netiktu ļaunprātīgi izmantot. Vai jūs piekritīsiet man, ka mums nav nekāda mandāta Eiropas līmenī, lai izveidot Eiropas prokuratūru, jo tas nozīmētu, ka mēs atņemam dalībvalstīm nacionālo suverenitāti un mums nav iespējas izveidot šādu mandātu. Paldies. Vai jūs piekritīsiet? Jūs 30 sekundes, monsieur. Jums ir 30 sekundes, lūdzu. Viens jautājums ir, kam, par ko ir atbildīga Eiropas Savienība, un šeit patiešām Eiropas Savienībai vēl nav kompetence, bet būtiskais jautājums ir, arī jūsu valstī ir diskusija, vai kompetence varētu novirzīt atpakaļ, piemēram, iekšējā drošība, bet ko gan tas dos? Mums šodien ir uh, pārobežu noziedzība, ir uh, noziedzīgas bandas, kas uh, darbos visā Eiropas Savienībā pārobežē. Tas ir nozīmē, ka mums ir vajadzīga lielāka sadarbība, un tam visam ir jābūt, jābalstās tiesiskās valsts pamatprincipos. Tādēļ Eiropas prokurors ir ļoti labs instruments, un es aicinātu jūs uh, izvērst reklāmas kampaņu, lai atbalstītu šo ideju. Paldies, turpināsim ar Andersons kundz, Andersons kundz, kas uzstājas goja grupas vārdā uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdē. Ņemot vērā pārkāpumu apjomu 2013. gadā, ir steidzami nepieciešams cīnīties pret krāpniecību un citu veidu pārkāpumiem. Mums ir nepieciešams uh, um, ietaupīt um, nodokļu maksātāju naudu, jo īpaši uh, šajos te uh, krīzes apstākļos, diemžēl, daudzgads finanšu ietvers 2014. un 2020. gadam uh, iekļauj uh, budžeta līdzekļu samazināšanu Es priecājos par to, ka ziņojumā ir atzīta eh, nepieciešamība palielināt administratīvo kapacitāti, lai vērstos pret šādiem pārkāpumiem dalībvalstīs un Eiropas Savienības līmenī. Eiropas Savienībai ir nepieciešama pienācīgi apmācīt eh, cilvēku resursi un pienācīgi finanšu līdzekļi. Um, jādomā par Eiropas prokuratūras izveidošanu, Mums ir jācenšas vērstēt pret pārobežu pārkāpumiem, un eh, šis mērķis, protams, ir apsveicams, bet mēs nevaram apdraudēt jau esošās tiesiskās sistēmas, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. 26. punktu pirmais punkt, eh, apakšpunkts arī ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo tas, zināmā mērā, apdraud uh, eh, parašu uh, tiesību sistēmu. Paldies! Paldies, un tagad vārds eh, Javor kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, pēc ilgām un sarežģītām diskusijām zaļo grupa atbalsta pašreizējo ziņojumu priekšlikumu, kas ir pieņemts komitejā un kurā ir iekļaut arī kritiski pieeja attiecībā uz Olafu. Mēs atbalstam šo pastiprināto ziņojumu, jo īpaši tāpēc, ka cīņa pret korupciju ir viens no galvenajiem cīņiem, kas Eiropas Savienībai jāīsteno, lai nodrošinātu augstu līmeņu uzticēšanos Eiropas Savienības institūcijām un nodrošināt to, ka netiek riskāts ar Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu. Mēs priecājamies par to, ka šajā ziņojumā ir uh, uzsvērti arī pārobežu pārkāpumu uh, riski, kas uh, eh, nodara kaitējumu ne tikai dalībvalsts, bet arī Eiropas Savienības budžetam. Mums ir nepieciešams pienācīgs uh, regulējums attiecībā uz trauksmes cēlājiem, jo trauksmes cēlāja aizsardzība dalībvalstīs, tā piemēram arī manis pārstāvētajā Ungārijā, nav pienācīga. Uh, un bieži vien tiek īstenot pasākumi eh, pret pašiem trauksmes eh, cēlājiem. Un visbeidzot, es vēlētos uzsvērt to, cik nozīmīgs eh, būtu Eiropas prokuratūras institūts, jo mums ir nepieciešama neatkarīga uh, Eh, institūcija, kā Eiropas prokuratūra. Mums ir jāpārliecina ne tikai padomu, bet arī Eiropas Savienības pilsoņi, ka tas ir nodokļu maksātāju interesēs un visu Eiropas iedzīvotāju interesēs. Paldies! Paldies! Tagad vārds uz vienu minūti valīkungam EFDD vārdā. Jā, paldies priekšsēdētāji! Mums jādara viss, lai cīnītos pret krāpniecību. Pozvas grupas šeit ir eh, vienās domās. Man ir viens jautājums par eh, nelegālo ekonomiku, par nepautismu un eh, lobbyiem, kas atbalsta projektus, kas nav ilgspējīgi, kas var izraisīt vidas problēmas un var izraisīt arī zaudējumus. Zaudējumus ir jāsamaksā nodokļu maksātājiem, ja mēs finansējam pārlieku riskantus projektus. Protams, kā ir jānodrošina caurskatāmība, nedrīkstētu dalībvalstīs veidoties eh, nebaudīsms, ir īpaši sociālā fonda projektos. Katrs eiro, kas tiek ieguldīts eh, sociālās programmās, tam ir jārāda darba vietas. Šafhauser kungs, viena minūte. Pēnes, Eiropas Savienība ir krāpšanas savots. Mēs nerunājam par PVN krāpniecību, kuru atvieglo Eiropas Savienību Francijai, tas nodara vairākus miljārdus uh, zaudējumu. Šādi te krāpnieciski pārkāpumi, uh, kas ir konstatēti, uh, patiesībā rada 320 miljonus zaudējumus. 160 miljoni ir saistīti ar eh, sociāl, ko, sociālās kohēzijas politiku. Tātad šāda te politika kalpo krāpniecībai. Vai mums izdosies apkarot uh, krāpniecību, ja Eiropas Savienība atvieglo uh, nelikumīgu līdzekļu apriti bez jebkādas valstu kontrolas? Šie, šajā dokumentā um, tiek aicināts izveidot Eiropas prokuratūru, bet vai mēs varam atņemt šo kompetenci dalību valstīm? Mūsu institūcijas ir kas tāds, ko neviens vairs uh, nekontrolē. Atgriezīsimies pie demokrātiskas valstu Eiropas. Paldies! Paldies! Tagad vārds uh, Zihovska kungam uz vienu minūti. Priekšsēdētājas kundze. Komisāras kundze, caurskatāmība un mūsu vērtību integritāte ir lietas, ko mums vajadzētu respektēt. Tā ir būtiska daļa no brīvības un demokrātijas. Eiropas Savienībai, lai tā strādātu efektīvi, ir nepieciešams atbalstīt šīs vērtības. Finanšu intereses Eiropas Savienībā apdraud korupcija, naudas atmazgāšana, krāpniecība un citas nelegālās darbības šeit ir svarīgi ne tikai kritizēt Eiropas komisiju un Eiropas Savienību kopumā, bet raugu, raudzīties arī uz problēmām, kas ir pašās dalībvalstīs. Dalībvalstīm vajadzētu uzņemties atbildību. Eiropas komisija ir jābūt pietiekami stingrai, lai apstādinātu negatīvu attīstību. Jums ir zilā kartīte, vai jūs pieņemsiet? Well, uh, you talk a good talk. Jūs te runājāt lieliskus vārdus par to, kā Eiropas Savienības finansējums netiek uh, izmantots pienācīgi, bet vai jūs varētu uh, dot vienu piemēru uh, tam, kas tiek darīts Eiropas uh, Savienībā uh, labāk nekā, teiksim, šie līdzekļi varētu tikt izmantoti nacionālā līmenī? Paldies! Vážený, uh, vážený kolego Arnote, já si nemyslím... Jā, paldies kolēģim. Uh, Arnot kungam. Es nedomāju, ka Eiropas Savienībai, lai tā strādātu efektīvi, eh, ka tur nevajadzētu eh, sniegt papildus līdzekļus, jo ļoti būtiski. Ja Eiropas Savienība vēlas būt spēcīga tautu apvienība, tad ir jābūt finansējumam. Ir jābūt eh, finanšu politikai Es domāju, ka tomēr šis jautājums ir pareizajā virzienā, bet es neesmu uh, tas, kuram vajadzētu eh, šo jautājumu atbildēt. Es esmu federāls un vēros stingru Eiropu. Paldies, vārds Vagankungam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, komisārs kundze, es vēlos apsveikt referentu par sagatavo ziņojumu un jo īpaši to, ka viņš ir uzsvērs nostāju attiecībā uz ieņēmumiem. Daudzi koncentrēs uz izdevumiem, bet es domāju, ka mums nevajadzētu aizmirst par ieņēmumiem. Um, lai arī ir runa par nelielu daļu mūsu pašu resursiem, taču uh, tas uh, patiesībā nozīmē 61 uh, miljonu eiro un dalībvalstis zaudē apmēram 10 miljārdus eiro, piemēram, no cigarešu kontrabandas vien. Un šādos ekonomiski grūtos laikos ir absolūti nozīmīgi iegūt ik vienu eiro, lai mēs to varētu investēt uh, izaugsmē un darba vietu radīšanā. Tāpēc mums ir jāiznob visi iespējamie pasākumi, piemēram, uh, partnerības nolīgums ar uh, tabaks uzņēmumiem, tāpat arī um, Eiropas Savienības protokols uh, par cīņu pret nelikumīgu uh, tabaks tirzniecību un Eiropas Savienības uh, Eh, pētījums ehm, attiecībā uz cigarešu eh, kontrabandas apkarošanu. Es ceru, ka mēs īstenosim šos pasākumus, lai atrisinātu problēmas. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Zulikungs eh, uz vienu minūti. <clears throat> Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka Georgie. Jā, paldies komisārē Georgievai. Slovākija korupcija pastāv faktiski katrā projektā, kas tika finansēts no Eiropas Savienības uh, budžeta. Jūs esat no Bulgārijas, un uh, es ticu visam, ko jūs sakāt, uh, bet es domāju, ka vajadzētu apstādināt šo negatīvo attīstību ne tikai Slovākijā, bet daudzās valstīs šī problēma pastāv. Mums nav atbilstošas izmeklēšanas. Šeit ir arī Olaf procedūras. Uh, Un, uh, ja jūs tiešām nopietni grasāties cīnīties ar korupciju, tad vajadzētu raudzīties, lai šādi fondi netiktu izmantot, kas neko nedod. Paraudzīsimies uz Grieķiju. Eiropas Savienības ideja taču nav tērēt naudu sociālistu veidā, bet runa ir par to, kā izveidot kopīgu tirgu. Šoteškungs. Ah, eh, gospa predsedujoča hvala za besedo gospa podpredsednica komisije paldies priekšsēdētāji cienījamā komisijas vicepriekšsēdētāji šis ir jautājums kas eh, būs aktuāls vairāk turpmāko gadu laikā situācija ir tāda ka um, mēs diemžēl saskaramies ar krāpniecisku Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu un uh, mēs eh, nevis saņemam ziņas par mazāku skaitu gadījumīgi eh, gadus, bet gluži pretēji, to kļūst arvien vairāk. Un tas, protams, nepalīdz mums veicināt izaugsmi un uh, noteikti palielinās arī krāpnieku kompetenci. Tāpēc mums ir jāstrādā pie dažādiem pasākumiem, mums ir jāvienkāršo uh, likumdošana un, protams, mums ir jāpieņem saprātīgi likumdošana, kas tik tiešām var palīdzēt uh, vērsties pret šādiem krāpniecības gadījumiem. Kas attiec uz Eiropas prokuratūru, es domāju, ka mums nevajadzētu. Uh, te um, ieslīgt ilūzijās. Pirms mēs izraugamies šādu risinājumu, mums ir nopietni jāpo, jāpārdomā, jo sliktākais, ko mēs varam darīt, būtu izveidot šādu institūtu, kuram nav uh, konkrētu kompetenci. Mums ir jābūt piesardzīgiem. Paldies! Paldies! Tagad vārds Arnot kungam uz vienu minūti. Ziņojumi par cīņu pret krāpšanu apsūdz Eiropas Savienību zīmju desmitajā lapusē mēs redzam, ka krāpšanas gadījumu skaits ir pieaudzis pat 30% kopš 2020. gada. Runājot par 1609 krāpšanas gadījumiem. To nevar uh, ignorēt nekādā gadījumā. Bet mums nav skaidra kritērija vai arī mērķu, līdz kādam īmenim krāpšanu skaitu būtu jāsamazina. Uh, kas traucē mums ziņojumos skaidrāk izteikties, vai tā ir birokrātiska kultūra, vai arī, ka mēs drīzāk tic, ka problēma ir tāda, ka uh, es iestādes pieņem lēmumus tik tālu, attālināt no pilsoņiem, ka tieši tādēļ eh, rodas šādas problēmas un arī tās nespēja īsti konstatēt. Uh, Kad beidzot tiks atzīts, eh, ka Brisele ir pārāk tālu no saviem pilsoņiem, lai būtu patiesi atbildīgi? Paldies. Nākamais Jālka kungs, vienu minūtu. Acim redzot no zālē, Sarvamā kungs, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdus kundze. budžeta kontrols komiteja ir padarījusi labu darbu, jo ziņojums izsakās diezgan kritiski. Un tā tam arī jābūt. Olafa loma krāpšanas mazināšanā ir ļoti nozīmīga. Taču Olafa darbība ir jāuzlabo Mēs esam konstruktīvas kritikas ceļu izvēlējušies, jo Olaf neatkarība ir arī turpmāk jāievēro. Tas, protams, netraucē mums konstatēt, ka informācijai ir jābūt pilnīgākai un precīzākai par Olafa darbību, lai mēs varētu labāk uzraudzīt šo iestādi. Sociālisti un demokrāti tomēr grib aizvērt acis dažām problēmām. To mēs redzam pie tā, ka viņi ir iesnieguši no jauna 12, 13, 14 grozījumu plenāru sēdē, kas nepalīdz Olafu virzīt uz priekšu. Un tagad daži vārdi par Eiropas komisijas finanšu līdzekļiem komisijai jābūt stingrai jāseko komitejas ieteikumiem. Maksājuma apstādināšana ir stingrs solis, bet e, tas ir jādara, lai es līdzekļi tiktu tērēt atbildīgi. Paldies Balčītim, viena minūte. Paldies, priekšsēdis kundze. Es gribētu apsveikt kolēģi ar ziņojumu pār ES finanšu interešu aizsardzību. Arī es esmu attiecīgi ziņojumu gatavojis iepriekš 2013. gadā. Krāpšanas rezultātā Eiropas Savienība zaudēja 2 miljardus eiro, dalība valsts tikai 24% līdzekļu atgriez, kuri bija krāpšana vai pārkāpumi. Protams, daudz lielāku uzmanību jāpievērš uzraudzībai, ēs līdzekļu tēriņu uzraudzībai, lai dalībvalstīs būtu atbilstošas sistēmas. Mēs saskarāmies ar problēmu, ka dalībvalstīs nesniedz uzticamus datus par pārkāpumu gadījumiem. Mums trūks informācijas par to, kuras dalībvalsts Olaf rekomendācijas ir implementējušas vai arī kādas ir bijušas sankcijas, ja rekomendācijas nav tikušas izpildītas. Tagad komisija jāuzņemas sava atbildība. Paldies, Tomašičes kundze. Paldies. Cīņa pret krāpšanu ir pamats labi struktūrētai sabiedrībai un vēl jau vairāk tādos laikos kā tagad. Jāatzīst, ka politiskā elite ir atbildīgi par pašreizējiem problēmām. Eiropas saimnes vadītāji nav spējuši nodrošināt līdzsvaru starp uh, ienākumiem un uh, nepārspīlētu slogu uz pilsojiem. Šī politika ir veicinājusi ēnu ekonomiku, kas ir iedragājis jau tā nestabilos valstu budžetus. Politiķi piešķir līdzekļus eh, balstoties uz nesaprotamiem kritērijiem. Risinājums nebūtu kontroļu uzlabošana, bet nodokļu mazināšana un subsidiaritātes respektēšana. Paldies! Škirlets eh, kun, kungs nākamais viena minūte. Paldies! Es uh, gribētu Pirinska kunga ziņam uzslabot, un krāpšana sastopam nebūt nav tikai austrum dalībvalstīs, tā ir visā Eiropas Savienībā. Valsts tēriņu līdze, e, līdzekļu tērēšana neliederīga ir ļoti nopietna problēma visā Eiropas Savienībā, un pārkāpums skaits ir pieaudzis, bet uh, pārkāpumu eh, rezultātā zaudētā summa ir mazināta, mazinājusies. Eh, pārkāpumu konstatēšanas eh, kritērija ir, jiem jābūt vienādiem visā Eiropas Savienībā. Paldies, Damāto kundze, viena minūte. Paldies, kolēģi Pirīns, ka ziņojums ir interesants, bet jāņem vērā arī šādi fakti. Pirmo reizi kohēzijas politika ir budžeta otra lielākā sadaļa, attiecīgi arī uzrāda vislielāko krāpšanas gadījumu skaitu. To nevaram ignorēt. 321 krāpšanas gadījums. Un vairāk nekā 4000 kļūdas un pārkāpumi. Tas parāda, ka šī politika, kuras eh, uzdevums ir mazināt nevienlīdzību, patiesībā to vēl palielina. To īpaši var teikt par Bulgāriju, Rumāniju un Itāliju. 72 krāpšanas gadījumi Itālijā viena gada laikā kohēzijas politikas jomā viena tika konstatēti. Labi, ka varas iestādes šos krāpšanas gadījumus ir atklājušas, taču jāuzdod jautājums, cik lielā mērā noziedzīgās organizācijas ir guvušas piekļuvu politiskai sistēmai un kur ir uzraudzības sistēmas trūkumi. Šeit būtu jāstiprina tiesības sargājušās iestādes. Runātāji tiek pārtraukti. Ir zilās kārtīts jautājums jums, Damāto kundze, vai jūs to pieņemsiet? Jakovs Čiča kungs. Damāto kundze. Ļoti rūpīgi klausījos jūsu runā esam strādājuši kopā regī komitejā, un man jums ir jautājums. Esam ļoti nopietni diskutējuši par nepieciešamību vienkāršot procedūras, lai gādātu, Eh, par to, ka būtu mazāks pārkāpumu skaits, uz, eh, eh, ko rada tieši procedūra neskaidrības. Vai jūs piekrītat, ka mums būtu jāstrādā šajā virzienā? Vēlos norādīt, ka konverģences reģiona vai Itālijas mazāk attīstītie reģioni uzrāda joprojām lielu krāpšanas gadījumu skaitu. Maksājumi jau ir tikuši apstādināti tā rezultātā. Taču šim reģioniem patiesībā finansējums ir ļoti nepieciešams. Tādēļ mums jājautā, kādēļ uh, uzraudzības iestādes nevē, nav uzdevuma augstumos reģī komitejas. Uh, birojā mēs konstatējam, ka šī problēma ir jārisina uh, pie at, re, vietējām iestādēm, bet, protams, arī komisija var uzlabot savu uzraudzību. Paldies! Činīčī kundze viena minūte. Paldies priekšsēdi, paldies komisāras kundzei par viņas darbu un referentam arī dzen. Šodien apspriežamais ziņojums e, ir viens no vairākiem, kurā mēs raugamies uz ES finanšu interešu aizsardzību. Budžeta komitejas atzinumā skaidri tiek pausts, ka e, Eh, finanšu interešu aizsardzība ir svarīgs politisks mērķis un rezultāti tomēr dod pamat arī cerībām. Olafa darbs ir ļoti labs, izmeklēšanas tiek eh, veiktas, eh, rekomendācijas tiek ātrāk īstenotas. Taču nelegāli tērēto līdzekļu apjoms, kas nav atgūti, joprojām ir pārāk augsts. Tādēļ es finanšu interešu aizsardzību jāuzlabo un ir nepieciešams uh, ES prokurors, iespējams drīzāk, kas varētu darboties neatkarīgi un ātri un efektīvi. Tikai tad viņš varēs veikt savu uzdevumu, proti aizsargāt ES finanšu intereses un arī nodokļu maksātāju intereses. Līdz ar to jums ir zilās kartītes jautājumi. Kiničī, Činičī kundz, vai jūs to pieņemsiet? Korvina Mika kungs, lūdzu. Um, Uh, Šīs debats ir par Eiropas Savienības interešu aizsardzību, nevis par korupciju. Vai jūs nedomājat, ka mēs zaudējam daudz vairāk līdzekļu par likumīgu un uh, oficiālu darbību? Jo, manuprāt, 95% naudas, kas tiek iztērēta dažiem resursiem, tiek iztērēta neliederīgi, un tas pat nodara kaitējumu Eiropas Savienības ekonomikai. Lūdzu, vārds atbildē. Io credo, eh, le rispondo in maniera molto sintetica. Io... Manuprāt, lai pavisam ies atbildētu uz jūsu jautājumu, gribētu teikt, ka mēs nevaram finanšu interešu aizsardzību nošķirt no cīņas pret korupciju. Manuprāt, tā ir atbilde uz jūsu jautājumu, jo abas šīs lietas sadēl kopā ne, nešķirami. Paldies, tagad Vačakovska kundzis. Bardzo, pani prevodničansā. Všetkým na... Paldies, priekšsēdētāji. Mums eh, visiem ir eh, svarīgi, ka mēs aizstāgām kopienas finanšu intereses, bet ir arī problēma ar godīgumu publiskajā tāpā cīņā pret korupciju. Pamatelements, kuram vajadzētu rūpēties par to, ka notiek godīga rīcība, caurskatāmība, skaidri fakti ja tiek maksāta Eiropas Savienības līdzekļi un to saņem projektu izpildēs, tam vajadzētu būt ļoti caurskatāmi un vajadzētu kļūt uh, pilnīgi skaidram, kāda iemesla dēļ viņš saņem šos līdzekļus. Es šeit vēlos pieminēt uh, piemērus no prakses. Gribētu uz jautājumu, un kur tad ir aizplūduši līdzekļi, piemēram, Polijā ir bijušas lielas grūtības saņemt informāciju. Es ceru, ka šādas iespējas nākotnē pastāvēt, jo principā taču runa ir par cīņu pret korupciju un uh, publisko līdzekļu krāpniecisku izmantošanu. Paldies vārds Batenkungam uz vienu minūtu. Paldies! Eiropas Savienība neveiksmi, neveiksmīgi cīnās pret krāpniecību jau gadiem ilgi. Šķiet, ka jau 20 uh, gadus pēc kārtas un uh, tirsniecības pasaulē noteikti uh, šie, šīs problēmas būtu tikušas atrisināts. Uh, runa ir par miljārdiem Lielākās jomas, kas ir pakļauts krāpniecības riskam, ir kopējā lauksaimniecības politika un kohēzijas fondi. Valstis, kurās ir visvairāk pārkāpumi - Itālija, Rumānija, Bulgārija, Polija, Dānija un Grieķija. Nu, nevienu tas nepārsteigs. Ja mēs piešķiram tik daudz līdzekļu institūcijām, kuras ir korumpētas, tad, protams, ka tās to ļaunprātīgi izmantot, izmantos. izmantos Eh, mans pārstāvētais eh, vēlēšana iecirknis Londona eh, ir satraukt par šādu tendenci. Cerams, ka mums izdosies kaut ko panākt, lai vērstos pret to. Paldies! Yeah. No, Ivan, Ivan kungs nav zālē. Vārds Barikal kungam uz vienu minūti. Spožu predsedatel, gospožu Georgiev. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījumā komisārs kundze, Perīnska kungs. Kā pārstāvs no Eiropas Savienības uh, dalībās, kurā ir uh, ziņojums, kurā ir uh, pievērst īpašu uzmanību dažiem krāpniecības gadījumiem. Es varu teikt, ka Bulgārijas valdība nav saņēmusi atbalstu eh, cīņai eh, pret korupciju. Diemžēl nav iespējams aizsargāt Eiropas Savienības intereses un tās pilsoņus, un uh, mums ir jāapzinās, ka Um, Eiropas prokuratūras trūkums uh, noved pie tā, ka mēs patiesībā pieļaujam um, krāpniecību un noziegums. Tātad Eiropas Savienība pieļauj to, ka um, notiek noziedzīga darbība pret to. Mums ir jāpanāk, lai šie krāpniecības gadījumi skaits samazinātos. Mums ir nepieciešama Eiropas prokuratūra. Paldies! Paldies! Tagad vārds Mahkungam uz vienu minūti. Dāmas un kungi, ziņojums, par kuru šodien diskutējām, ir uh, dažādas informācijas pārpilns par uh, nepareizu Eiropas Savienības uh, finanšu pārvaldību. Runa ir par nodokļu maksātāju naudu, un šī problēma ir nopietna. Es baidos, ka Eiropas komisija un lielākais vairākums Eiropas parlamentā pievera acis uz patieso iemeslu uh, kas ir tā visa pamatā, proti, ka mēs uh, uzskatām, ka līdzekļus ir jāpārdala ar Eiropas Savienības starpniecību. Kāpēc šie līdzekļi nevarētu palikt uh, dalībvalstu rokās? Kāpēc uh, šie līdzekļi nevarētu tikt atvēlēti pašvaldībām, kas uh, varētu būvēt ceļus? Kāpēc šie līdzekļi nevarētu palikt pilsoņu kabatās, lai viņi paši izlemtu, uh, kur viņi vēlas investēt? pārtrauksim šo fondu darbību un līdz ar to pārtrauksim arī korupciju. Paldies! Paldies! Tagad pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrai. Ir pieteikušies 13 deputāti, vārds tiks dots 8. Vispirms vārds Pīters kundzei. Dziękuję pani przewodnicząca. Szczy... Paldies, priekšsēdētāji. Kad runa ir par uh, līdzekļu tērēšana atbilstoši noteikumiem, tad eh, par pamatu ir jāņem esošās normas, valsts līdzekļu tērēšana ir eh, paredzēta pēc atbilstošiem noteikumiem, dažādas tiesiskās un administratīvās sistēmas eh, aizkavē pārkāpumu atklāšanu. Ir jābūt iespējai ātri un efektīvi izmantot instrumentus, lai būtu mazākas summas, kas tiek tērēts neliederīgi. 2017. gadu skaitļi ir tie, kurus šeit varētu pieminēt, un uh, tajos ir saskatāma, saskatām centieni cīnīties pret šādu negatīvu attīstību. Lai nebūtu negatīva ietekme uz Eiros budžetu. Putu. Minūtes. Vārds Kaputo kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšādātā. Cīņa pret krāpniecību un korupciju ir uh, Eiropas Savienības un dalību valstu iestāžu būtisks darbs. Attīstība raisa bažas, un mēs šeit uh, saskatām uh, noteikumu pārkāpumus. Tādā veidā uh, tiek eh, nereiterīgi izmantota visa Eiropas Savienības sistēma. Šeit ir jārīkojas ļoti apmē, apņēmīgi un eh, jāpietuvina dalībvalstu likumi. Mums ir jāpastiprina sadarbība ar Eiropas eh, komisiju, noteikumi jāvienkāršo un jāiesaista visas iestādes, kas pārvalda finanšu līdzekļus. Gribat pieminēt publisko iepirkumu. Uh, Tas ir ļoti būtisks eh, tautsēmniecībām, bet šeit netiek vienmēr ievēroti likumi. Mums vajadzētu parūpēties par to, lai būtu arī ārējā kontrole. Vārds Marijas kungam uz vienu minūti. Mēs Eiropas Savienības intereses un krāpniecības aizkavēšana ir ļoti būtiskas, it īpaši šajā dziļajā ekonomikas krīzē. Eiropas Savienība cieši krāpniecības dēļ daudzos gadījumos. Tas ir saistīts arī ar mafiju kapitāli Itālijā, piemēram, kas nodarbojas ar kontrabandu, cigarešu kontrabandu, PVN krāpniecību un tādas parādības kā luksulīgs, tas viss ir darba kārtībā, bet tomēr arī, arī nolaidīga rīcība kļūdas, kas rodas nevilšas, un mums jārūpēs par to, lai līdzekļi tiktu pareizi izmantoti, jo līdzekļi nav daudz. Apmēram 2 miljārdi eiro ir tie, kas varētu tikt iekasēti uzreiz, jo Eiropas pilsēta nepieņems šādus pārkāpumus Jakovčik kungs uz vienu minūti. Važnost ove rasprave. Es, protams, nevēlos uh, noniecināt šo debašu nozīmīgumu, un es vēlētos uzsvērt, ka runa ir par uh, krāpniecību divu miljārdu apmērā. Bet es vēlos arī teikt, ka Es vēlētos tik tiešām striktus, striktas sankcijas, ar kurām mēs vēršamies pret eh, kriminālu pārkāpumiem, un mums ir nepieciešama Eiropas prokuratūra, jo starptautiskai nozīcībai nav robežu. Taču es vēlētos arī uzsvērt, kā kāds, kas ir strādājis eh, reģionālās un vietējās iestādēs, uh, Mums ir nepieciešams uh, vienkāršot procedūru, jo bieži vien situācija ir absurda. Mēs uh, apgalvojam, ka runa ir par krāpniecību uh, tikai tāpēc, ka kāds ir iegādājies metāla durvis tā vietā, lai iegādātos koka durvis, tātad vienkārši pārpratuma attiecībā uz līgumiem. Paldies! Paldies! Tagad vārds Vigas kungam uz vienu minūti. Mēs pieņemam zināšanā, cik svarīga ir cīņa pret krāpniecību un pārkāpumiem, lai Eiropas Savienības līdzekļi varētu tikt izmantoti saskaņā noteikumiem un lai nepareiz samaksātie līdzekļi varētu tikt iekasēt atpakaļ. Runēt par uh, pieaugušām summām, bet mēs varam šeit ieslīgt sensāciju izpl izplatīšanā. 14 no 15 tūkstošiem gadījumu tika klasificēti kā neapzināta krāpniecība. Ir svarīgi, lai konkursos uz eh, Eiropas Savienības līdzekļiem tiktu izslēgti šādas iespējas, krāpniecības iespējas. Jautājums ir par to, kā varētu uzlabot administratīvās kontroles. Vēl viens jautājums, kā rīkoties ar pašu līdzekļiem Eiropas Savienība un dalībvalstis cieši globalizācijas dēļ un šeit eh, var eh, tikt ļaunprātīgi izmantot iespēju nesmaksāt nodokļus. Maja kundze uz vienu minūti. Cienījamie kolēģi, vēlētos plenārsēdes eh, dalībnieku uzmanību pievērst šādai problēmai, kā tiek tērēt līdzekļi, kas ir no Sardīnijas Sardīnijas salas, un bieži vien tur tiek iesniegti nepareizi dati par izdevumiem sociālajā jomā. Tas ir negatīvs piemērs arī citiem reģioniem. Ir daudzi pārkāpumi, arī krāpniecība, un tie tiek noslēpti. Un eh, Sardīnijas pilsoņi ir iesaistījušās situācijā, jo daudz eh, līdzekļu politikas dēļ vienkārši iet zudumā. Olaf darbs eh, šeit notiek, bet ir galā kaut kas jādara, lai krāpniecība un korupcija, kas notiek Eiropas Savienības līdzekļiem, novērstu. Jābūt citai pieeja nekā līdz šim. Tas ir mums ir Kili. Vārds Kēlī kungam. Paldies priekšsēdētāji. Tik tiešām skandalos, ka tik daudz līdzekļu tiek uh, zaudēts Eiropas Savienībā krāpniecības dēļ. Mums ir jādara kas vairāk, lai apkarot to Eiropas Savienībā, un mums ir jāpiestrādā pie vairākām programmām. Referents arī teica, ka mēs zaudējam vairāk nekā 2 miljārdus eiro ik gadus uh, dažādu pārkāpumu un krāpniecības dēļ. Ir skaidrs, ka tie sodi, ko esam paredzējuši, nav pietiekami strikti. Ja tie būtu striktāki, varbūt tas mums palīdzētu vērsties pret krāpniecības gadījumiem. Mums ir nepieciešams eh, vairāk izglītot sabiedrību par eh, šiem jautājumiem, mums ir nepieciešams labāks regulējums attiecībā uz programmām, jo tad varbūt mums izdotos apkarot eh, krāpniecības gadījumus. Paldies! Paldies, un tagad vārds Pisjāno kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšēdētāji. Komisijas ziņojums šeit parāda pozitīvu situāciju, parāda to, kāda panākuma ir ciņā pret eh, krāpniecību. attiecīgās summas samazinās, bet tomēr runa ir par ļoti lielām summām vairāk nekā 13 tūkstoši gadījumu 2013. gadā tādās būtiskās jomās kā lauksaimniecība un uh, zilsaimniecība. Gribētu šeit plenārsēdē pasveitrot sekojošo. Mēs nevaram atļauties pat vienu eiro tērēt neliederīgi no kopējā budžeta, tādēļ, ka notiek nelegāla rīcība, pārkāpumi, ir jārīkojas vairākās frontēs, pirmkārt preventīvi Mums vajadzētu izvairīties no tā, ka vispār var notikt šāda veida pārkāpumi. Tad ir uh, jāpastiprina labāka prakse. Olaf ir konstatējis, ka Itālijā noteiktās jomās uh, ir labāka prakse, kas var kalpot kā paraugs, un uh, ir šeit jāveido procedūras Eiropas krimināltiesību kontekstā. Ir zilās kartēļas jautājums, vai atbildēsiet uz to? Verīkungs, lūdzu, 30 sekundes. Jā, paldies. Es gribētu kolēģei uzdot šādu jautājumu. Vai jūs zināt, ka kontrole struktūra fondos, ka to veica eh, nacionālās iestādes? Komisija kontrolē kontroli, jo tai nav līdzekļu, lai īstenot kontrols visā Eiropas Savienībā. Jau vairākus gadus jūs esat strādājis Itālijas valdībā, vai jūs esat kaut ko darījusi, lai radītu lielāku caurskatāmību par to, kā tiek uh, tērēta līdzekļi un kā notiek atskaita pret pilsoņiem? Jā, paldies, jums 30 sekundes atbildē. Paldies, Valīkungs, par šo jautājumu. Tādā veidā man ir iespēja vēlreiz uzsvērt, ka Itālijā ka Itālija kā tas paraugs reizēm ar citām valstīm, kas attiecas uz sadarbību ar Itāliju kopš 2007. gada, ir Itālijā iedibināta koordinācijas iestāde Kolaf, kas koordinē darbu. Protams, ka ir daudz, kas vēl jādara. Mēs jau negribam noliegt, ka tas viss ir ļoti būtiski un krāpniecības gadījumi vēl ar vienu ļoti lielu, bet mēs tomēr esam sanā, eh, panākuši progresu un tas turpināsies. Līdz ar to esam noslēguši brīnā, brīvā mikrofona procedūru. Tagad vārds Georgievs kundzei. Paldies. Paldies arī visiem debatas dalībniekiem. Mums ir ļoti nopietnas pienākums pret saviem pilsoņiem. Es līdzekļus tērēt viedi un atbildēt par katru centu, ko no viņiem saņemam. Fakts ir tāds, ka krāpšanas gadījumi ir nedaudz samazinājušies no 0,19% Eh, no 0,21% uz 0,19%, arī tas tomēr ir par daudz joprojām, un mums jāturpina savi nenogurstošie pūliņi šo ļaunumu izstumt no Eiropas Savienības. Eh, revizijas palāta ir apstiprinājusi Eh, pēdējo septiņu gadu gaitā vienmēr mūsu tēriņus, bet joprojām kļūdu skaits ir nepieņemami liels - 4,7%. Tas eh, ir krietni eh, pār 2% grieztiem, ko revizijas palāta ir noteikusi. Un revizijas palāta arī mums ir sacījusi, ka mums ir jāvienkāršo noteikumi. Proti ne tikai tādēļ, lai būtu mazāks kļūdu procents, bet arī, lai būtu īsta caurskatāmība un cilvēki tiešām varētu izsekot naudas plūsmām. Ja tas ir pārāk sarežģīti, to nav iespējams izdarīt. Mēs zinām, ka caurskatāmība ir mūsu labākais draugs cīņā pret krāpšanu un korupciju. Gribu uzsvērt, ka tieši tādēļ mēs raugamies uz parlamentu kā uz partneri, lai vienkāršotu procedūras Diemžēl daudzgad finanšu plānu gadījumā mēs sākām no vienkāršākiem noteikumiem un to sarežģījām, bet centīsimies likt eh, caurskatāmības pamatu, kas ļaus mums izmantot līdzekļus atbildīgāk. Pilnīgi piekrītu tiem, kuri runāja par to, ka arī tēņu pusē ir jābūt ļoti atbildīgiem. Tajā e, tendencija ir Mm, diemžēl, eh, sliktā virzienā. Krāpšanas gadījumi ir no 0,29% eh, pieauguši, jo tie ir zaudēti ienākumi mūsu valstīm un, protams, ka to nevar pieņemt. Profilaks ir labāk par ārstēšanu. Pilnīgi var tam piekrist. E, novērst kļūdas jau pirms tās radušās ir daudz labāk nekā tās labot. Bet mums ir arī jāvar rēģēt, tad, kad ir bijušas kļūdas. Un Eiropas prokuroram ir jāpiešķir vajadzīgās pilnvars, lai vērstos arī pret PVN krāpšanas schēmām, lai mēs varētu darboties efektīvāk. kā arī daudz no jums sacīja. Lai mēs varētu labāk aizsargāt Eiropas Savienības intereses, un mūsu intereses ir mūsu nodokļu maksātāja intereses. Tieši tādēļ uzraudzības komitejai ir jāraugās uz Olaf sniegto datu ticamību. Mums ir jāvar šiem datiem ticēt. un es personīgi sekošu tam. Protams, tas ir kā uzraudzības padoms uzdevums, bet es personīgi gribu gādāt par to, lai rezultāts būtu labs. Sarunu mēs turpināsim un darbu arī nekad nebeigsim un beigās mūs vērtēs pēc mūsu darbiem, ne jau vārdiem. Paldies, un tagad vārds Pirīnska kungam referentam. Paldies, priekšsēdas kundze. Es domāju, ka e, šo pasākumu mērķis ir iedibināt darboties spējīgu sadarbības starp parlamentu un komisiju, lai efektīvi vērstos pret krāpšanām un pārkāpumiem komisija. Georgievis kundas personā šodien ir paudus skaidru apņēmību šo mērķu panākšanā, un es domāju, ka mūsu mērķim vajadzētu būt atbalstīt šos viņas poliņus. Piekrīt Greslas kundzei, kad viņa sacīja, ka mums ir jāpievērš visu uzmanību statistikas datu uzticamībai un aicināšu kolēģis ņemt vērā šādus datus. No 1 miljārda 700 700 miljoniem, eh, kas ir pārkāpumu gadījumi, tie ir 1,47% no visiem tēriņiem. Tātad vairāk nekā 98% tēriņi ir eh, pareizi notikuši kas attiecas uz pašu resursu atgūšanu, 380 miljonu, šie skaitļi ir arī atrodami ziņojumā, neustraucties, ir pakļauti pārkāpumiem, kas ir 1,46% no tradicionāliem pašresursiem. 2016. gadā pārkāpumu apjoms ir samazinājies par 30% salīdzinot ar 2012. gadu un krāpšanas gadījumu par 21%. Es runāju par absolūtiem skaitļiem. Protams, eh, pārkāpumu skaits ir pieaudzis un tādēļ arī mums visiem ir jāturpina neatlaidīgi strādāt. Tomēr es ticu, kolēģi, ka tāda liekulīga eh, eh, šausmināšanās arī nav vislabākais veids, kā aizsargāt Eiropas Savienības finanšu intereses. Paldies! Paldies! Līdz ar to šī debate ir beigusies, balsojums notiks rīt. Nākamais darba kārtības jautājums - padoms un komisijas paziņojumi par augstlīmeņa ebols konferences šī gada 3. martā. Dodu vārdu.